Cienījamie deputāti, mums ir jāapstiprina vakardienas plenārsēdes protokols. Jūs visi to esat saņēmuši, un vai kādam ir kādi komentāri? Izskatās, ka nē. Līdz ar to pasludinu vakardienas plenārsēdes protokolu par pieņemšanu.